kārtību. Tālāk, pēc tam, kad Jānis Dunkans ir iecelts Brītu valdībā, parlamentā eh, viņa vieta ir brīva sākot ar 23. jūniju. Pēc tam, kad Terēza Komodīnī Kačija ir ievēlēta pa Maltas parlamentā, parlaments pieņem eh, zināšanai arī viņas. Uh, brīvo vietu sākot 24. jūniju. Pēc tam, kad Viktors Negresko uh, kļuvis pār Eiropas lietu ministru Rumānijā, parlaments pieņem zināšanai arī viņa brīvo vietu sākot 30. jūniju. Apvienotās karalistu komitētās iestādes man ir ziņojušas par to, kā parla Eiropas parlamentā arī vēlēts Džons Flaks. Viņš sāk strādāt ar 28. jūniju, kā arī Rūpēts Matthews un Vaid Kāns, kur sāk strādāt ar 29. jūniju, kā arī Džons Hovards Sākot ar 30. jūniju, viņi aizstāja atbilstīgi Vikiju Fordu, Andriju Leveru, Avzalu Kānu un Annelīzu Dotsu. Sveicu jaunos kolēģus, atgādinu, kā ar pilnām tiesībām jūs piedalīties Eiropas parlamenta darbā atbilstīgi regulas noteikumiem.